Jā, sāksim šo sanāksmi, šo semināru, uzklausīšanu, lai kā mēs to sauktu, un gribētu sirsnīgi sveikt visus dalībniekus, jo īpaši mūsu viesus, mūsu ekspertus, kas sniegs mums eh, jaunus faktus, noteikti ļoti daudz, un dos būtiski ieguldījumu šajā uzklausīšanā. 26. aprīlī vispārējā Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros komisija pieņēma priekšlikumu jaunai direktīvai par dzīves un darba uh, savietojumību vecākiem un aprūpētājiem. Šī iniciatīva nāk pēc uh, 2015. gadā komisijas atsauktā priekšlikuma attiecībā uz uh, maternitātes direktīvu bērnu kopšanas atvaļinājumu direktīvu. Man ir liels prieks, ka varam noturēt šodien šo uzklausīšanu, kas uzsāks mūsu darbu pie šī komisijas priekšlikuma šeit parlamentā un arī nodarbinātības un FEM komitejās. Es ar prieku gaidu prezentācijas, kas būs būtisks ieguldījums mūsu darbā. Tagad es gribētu aicināt savu kolēģi un līdzpriekšsēdētāju uh, Viliju Blinkevičūtis kundzi, kura ir no eh, sieviešu tiesību un dzīvumu līdztiesības komitejas eh, izteikties. Lai jūs varat teikt savus ievadvārdus, lūdzu jums vārds. Es gribētu pateikties eh, savai kolēģei Maritai Olskogai par šo ievadu, par šīs uzklausīšanas uh, organizēšanu un par to, ka viņi uzsvēr to, cik svarīgi ir dzīves un uh, profesionālās uh, darba un privātās dzīves savietojamība. Um, Un tas atbalsta arī dzimumu līdztiesību, jo tādējādi sievietes var uh, aktīvāk piedalīties darba tirgū. Sievietēm un vīriešiem ir jāpanāk vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgas algas un arī aprūpas jomā jābūt vienlīdzīgiem. Uh, un komisija tiešām pievērš šiem jautājumiem šajā sasaukumā. Šodien eh, mūsu kopīgā uzklausīšana pievērsīsies galvenokārt tam, kā mēs varam uzlabot eh, darbam privātās dzīves savietojamību eh, konkrētai darbņēmēju grupai, un tie ir aprūpētāji gan formāliem, gan neformāliem aprūpētājiem, 80% no kuriem šobrīd ir sievietes. Situācija ir īpaši tiem aprūpētājiem, uh, kuri ir neformāli, jo viņu darbs nav regulēts un uh, nekur neskaitās, bet tie ir bieži vien uh, ģimenes locekļi, kas veic šos pienākumus. Tas nozīmē, ka šie darba ņēmēji nevar baudīt nekādu sociālo aizsardzību un viņiem nav arī iespēja savietot privāto un darba dzīvi. Un tas ir arī sarežģīts uh, sektors, ko regulēt, jo lielākā daļa šī darba tiek veikts mājās. Uh, un um, darba inspektori tur nevar uh, iekļūt, un tāpēc parlaments uh, 2016. gadā pieņēma divus ziņojumus, vienu par uh, sievietēm, kas strādā mājās, un otru par privātās un darba dzīves savietojumību. Abi šie ziņojumi skata dažādus aspektus uh, šajā te uh, aprūpas sektorā, kas nav, ne, kas nav regulēts. Uh, bet tas būs aizvien svarīgāks aspekts mūsu sabiedrībā, jo tā noveco. Cita starpā šis te parlamenta ziņojums par darba un privātās dzīves savietojamību aicināja pieņemt direktīvu par aprūpētājiem Eiropas līmenī, kas ļautu jebkuram aprūpētājam um, rūpēties par uh, saviem ģimenes locekļiem, nezaudējot darbu un nodrošināt arī pienācīgu atlīdzību un sociālo aizsardzību. Man ir liels prieks, ka komisija ir prezentējusi direktīvas priekšlikumu par privātās un darba dzīves savietojamību, kas paredz darba ņēmējiem, vīriešiem un sievietiem um, piecas dienas gadā uh, izmantot uh, apmaksātu atvaļinājumu ģimenes locekļu kopšanai. Uh, Eh, tas ir apmaksāts atvaļinājums tātad, un viņš arī darbu nezaudēs, tas nav daudz, bet tas ir sākuma, labs sākuma pietkušlikums no uh, komisijas. Runājot par uh, šīm uh, kopējām, kas strādā mājās, um, tad viņu problēmas sāks ar to, ka viņas nav redzamas, tās ir jāiekļauj sociālājā darba sistēmā, dalībvalstīs jāiekļauj likumdošanā, uh, lai tās varētu arī pievienoties eh, arotbiedrībām. Viņu darbs ir jāatzīst kā īsts darbs un jānovērš eh, eksploatācija un citas problēmas, un tādējādi šīs sievietes varētu arī labāk salāgot savu privāto un darba dzīvi. Es esmu strādājis pie abiem šiem ziņojumiem, tātad šis eh, temats man ir ļoti tūs. Un tagad, dārgie kolēģi, gribētu dot vārdu mūsu ielūgtajiem ekspertiem, kas ir ieradušies uz šo uzklausīšanu. Vispirms eh, Stesī Ige Monuskungs, kurš ir Eurocārers izpildirektors. Lūdzu, jums ir desmit minūtes prezentācijai. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Labrīt visiem. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties par šo uh, Eh, laipno ielūgumu. Ir tiešām liels gods būt pie jums šodien šeit. Vispirms gribētu iesniegt īsu pārskatu ap, par aprūpētāju situāciju Eiropā un par arī izaicinājumiem runāšanu to, ko mēs domājam par komisijas priekšlikumu par sociālo pīlāru. Īs par mūsu tīklu. Eurocarers ir tīkls, kas šobrīd apkopo 70 eh, biedru organizācijas un partneru organizācijas no visas Eiropas. Mums pat ir arī Um, no ārpus Eiropas, um, un uh, tās ir organizācijas, kas uh, sniedz pakalpojumus aprūpētājiem, apmācību, aizstāvību un tā tālāk. Un uh, otra puse ir um, pētniecības institūts un universitātes, lai mēs varētu arī iegūt informāciju. Mēs arī uzturam uh, sekretariātu interešu grupā Eiropas parlamentā attiecībā uz aprūpētājiem. Ja jūs šis jautājums interesē, aicinu um, pievienoties šai grupai parlamentā. Kā mēs visi zinām, tad viens no lielākajiem nu, izaicinājumiem Eiropā mūsdienās ir uh, demogrāfija, proti novecošana, ir uh, lielāks pieprasījums pēc aprūpētājiem. Uh, ir arī izaicinājumi aprūpas sistēmās, un tas liek lielu slogu uz ģimenēm un neformālajiem aprūpētājiem. Starp citu, šī te definīcija, kur mēs izmantojam, ir, ka tie cilvēki, kas parasti sniedz neapmaksātu aprūpi kādam, kam ir invaliditāte vai ilgtermiņa slimība vai citādu iemeslu dēļ vajadzīga aprūpa. Šeit mēs runājam par eh, ģimenēm, eh, ģimenes locekļiem, draugiem, kaimiņiem. Uh, Ko mēs šobrīd zinām par aprūpētājiem? Balstoties uz Eiropas eh, Savienības pētījumiem, 80% aprūpētāju Eiropā ir neformālie aprūpētāji. Un eh, saskaņā ar to definīciju, ko es minēju, tā ir diezgan plaša, būtu vismaz 100 miljoni aprūpētāju uh, Eiropā tie 20% no iedzīvotājiem, tas ir diezgan uh, būtisks uh, īpatsvars sabiedrībā. Tipisks aprūpētājs, uh, tas jūs nepārteiks, ir sieviete vecumā no 45 līdz 75 gadiem. Ekonomiskā vērtība neformālajai aprūpei Eiropā tiek lēsta uh, uz 50 eh, līdz 80% no formālās eh, ilgtermiņa aprūpes. Mums ir arī dati par nacionālajām eh, situācijām, diemžēl ne visām dalībvalstīm. Tas droši vien ir pirmais signāls jums visiem, ka ir vajadzīgs vairāk datu par aprūpētāju situāciju dalībvalstīs un aprūpas izmaksām. Es domāju, ka tas diezgan um, pārliecinošs arguments, jo tas vienkārši skaidri parāda, ka ja uh, aprūpētāji uh, pārstātu rūpēties par cilvēkiem rīt, tad šī sistēma vienkārši sabruktu. Ja um, mēs um, vēlamies aizstāt šos aprūpētājus, tad mums ir jāveido pilnīgi jauna aprūpas sistēma. Bet patiesībā mums ir vienkārši jāatbalsta šie cilvēki, kas jau veic šo aprūpu. Tas ir mūsu mērķis. Tā ir vispārējā situācija. Uh, um, bez novecošanas ir arī citi faktori, kas aizvien lielāku slogu izdara uz uh, um, aprūpētājiem, ir mazākas ģimenes, lielāka attālums starp uh, radiniekiem, aizvien vairāk sieviešu iesaistās darba tirgu, kas, protendence, protams, ir pozitīva tendence. Ten un uh, pagarināta darba dzīve, jo tiek pagar, palielināts pensionēšanās vecums visā Eiropas Savienībā. Tātad tas viss rada aizvien lielāku spiedienu uz ģimenēm un aprūpētājiem. Šeit, uh, šajā grafikā jūs redzat, uh, cik liela daļa iedzīvotāju dzīvo vismaz 25 km prom no savas ģimenes. Uh, Man ir attiecīgs stāsts. Nesen tikos ar Grieķijas profesoru, kas strādā Londonā uh, universitātē. Viņš saka, ka viņam katru uh, nedēļu ir uh, jādodas uz Atēnām, jo nedēļu viņa māte pavada aprūpas centrā, bet nedēļas nogalēs viņam ir par viņu jārūpējas un tāpēc jābrauc atpakaļ uz Atēnām. Uh, Šis ir, ir grafiks, ko jūs nevarat droši vien izlasīt, tas ir par sīku, tātad pārlieksim tam pāri. Papildus tam, ko teicu, ir arī trūkums, tātad trūkst aprūpētāju Eiropā, veselības aprūpas sistēmā. Ir sagaidāms, ka uh, uh, tātad eh, terapeiti, eh, zobārsti, eh, farmaceiti un fizioterapeiti trūks Eiropā. Un, starp citu, šī ir daļa no paziņojuma par uh, veselības aprūpes darba spēka Eiropā, ko komisija pieņem 2012. gadā, kas attiecas uz neformālās aprūpes ietekmi, ja nav atbalsts vai atbalsts ir ierobežots, kā tas ir daudzās valstīs, tātad balstoties uz pētījumiem, mēs konstatējam, ka daudz aprūpētāji saskars ar problēmām eh, salāgot eh, darbu un aprūpas pienākumus. Varbūt tas ir pārsteidzoši, bet lielākā daļa uh, Uh, cenšas saglabāt pilna laika uh, darba vietu. Tas nozīmē, ka viņiem ir divas pilna laika um, darba vietas, un tas rada arī daudzas problēmas un rada izmaksas sabiedrībai un uzņēmumiem. Tad, kad ir runa par cilvēkiem, kas uh, kavē darbu, um, piemēram, um, slimības labs, un uh, cilvēki arī tik labi nevar pastrādāt. Uh, tas arī ir jāņem vērā. Mēs arī zinām, ka neformālā aprūpe nozīmē augstākas izmaksas aprūpētājiem. Daudzie aprūpētāji cenšas sekt zināmas izmaksas aprūpes vajadzībām, un tas nozīmē, ka viņi bieži vien ieslīgst nabadzībā. Trešdaļa um, aprūpētāju apvienotā karalistē, piemēram, ir parādos, un arī sociālā izstumtība ir uh, vēl viena problēma. Uh, jo, kā jau es minēju, ja jums ir pilna laika darbs un uh, mums ir kāds jāprūpē, tad ir grūti arī sociālo dzīvi uzturēt. Kad ir runa par palīdzību, tad lielākā daļa aprūpētāji jūtas izolēti, uh, nomākti un var saskarties arī ar mentālās veselības problēmām, ar depresiju. Tas ir tāds apburtais loks, jo uh, pat, eh, tātad, ja šie cilvēki paši kļūst par pacientiem, tas arī nepalīdz. Šeit ir dažādi grafika, kas to visu ilustrē, bet, ja atļausiet pāriešu tiem pārlekšķiem pāri, ko tad aprūpētāji vēlas? Bija diezgan laba Eirobarometra aptauja, kuru 2011. gadā īstenoja Eiropas komisija, kas uh, uzskaita visas vajadzības. Um, Pirmā kārtām finanšu atbalsts, kā jau es teicu, liela daļa to dara bez nekāda atbalsta. Viņi uh, tērē daudz laika, enerģijas un naudas, kas noved viņus sarežģītās situācijās. Es uh, aizmirsu minēt, ka 42% no nestrādājošiem aprūpētājiem ir uh, tātad šajā mm, nabadzīgākajā daļā iedzīvotāju. Tātad finanšu atbalsts ir ļoti svarīgs. Elastīgs darba režīms. Tas ir tas, ko viņi vēlas, eh, jo lielākā daļa aprūpētāju jau neizvēlas kļūt par aprūpētājiem. Parasti tas tā notiek, ka kāds eh, kļūst slims, saslimst, uh, Uh, ģimenē, un tad jūs kļūstat par aprūpētāju. Jums vienkārši ir jāpārorganizē savu dzīvi attiecīgi. Tātad elastīga uh, darba režīms uh, un pieejams aprūpas atvaļinājums, tas ir otrais punkts sarakstā. Pensija kredīti, ņemot vērā to, kāds ir dzimuma nelīdzsvars šajā aprūpas jomā, Eiropā neformālajā aprūpas jomā, uh, un zinām jautājumu par atšķirīgiem pensijām starp dzimumiem. Eh, to ņemot vērā, ir jāņem vērā arī tas laiks aprēķinot pensiju, ko cilvēks pavada veicot aprūpi. Tātad pieeja eh, atpūtas laikam, iespēja atpūsties cilvēkiem, lai novērst šīs te mentālās veselības problēmas, uh, lai nebūtu šis apburtais logs, kad aprūpētāji kļūst par pacientiem. Tālāk apmācība vai pieeja tādai pamat eh, informācijai, piemēram, eh, kopjot slimu cilvēku, ir jāzina kaut kas par šo slimību, tādi pamat atbalsta pasākumi, kas varbūt pastāv attiecīgajā valstī, ir ļoti grūti aprūpētājiem piekļūt šai informācijai. Pat valstīs, uh, kurās ir eh, laba līmeņa atbalsta. Tātad informācija, apzinātības veicināšana, um, lai pārvarētu stigmatizāciju, tas viss ir ļoti svarīgi. Tātad, kā jūs varbūt at, eh, re, saprotat, ehm, daudzi no šiem punktiem, ko es minēju, patiesībā ir izcināti komisijas priekšlikumā par privātās un darbdzīves savietojamību. Uh, Tātad mēs tiešām lielā mērā atbalstām šo dokumentu. Mēs uzskatām, ka tas ir ģeniāls. Protams, nekas nav perfekts. Mēs varētu pieslīpēt šādas tādas detaļas, bet es domāju, ka tas ir būtisks solis uz priekšu, lai tiktu atzīta aprūpe un aprūpētāji, jo tas ir iekļauts dokumentā. Ja jūs vēlties atbalstīt uh, aprūpētājs, tad viņi ir jāidentificē un jāatzīst. Un daudzos gadījumos, piemēram, Austruma Eiropā vai Vidusjūras valstīs, nav nekādu sistēmu, lai identificētu, kur ir šie aprūpētāji. Tātad šīs te piecas dienas apmaksāta atvaļinājuma tādā a, līmenī, kā maksātu, ja cilvēks pats būtu slims, pieeja elastīgam darba režīmam un arī šis te spēcīgais aicinājums investēt vairāk formālajā aprūpē. Uh, kas arī ir eh, daļa no šīs kopainas, kā jau es teicu. Um, tas ir ļoti svarīgi, tas ir uh, ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu izvēlēties. Ja viņi grib aprūpēt uh, kādu cilvēku, viņi to var darīt, bet ja viņi to negrib darīt, tad viņiem ir jābūt pieejamām alternatīvām. Un tas, mūsuprāt, ir ļoti labs dokuments, kas attiec uz elastīgu darba režīmu. Tāda neliela kritika dokuments neizskaidro, kā tas notiks, kā tas tiks sasniegts, kā tas tiks uzraudzīts un tā tālāk. Un būs ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka um, tātad nākamajā slaidā jūs redzat, ka jau ir ļoti lieli uzņēmumi, kas jau sniedz diezgan labus uh, iespējas saviem uh, darba ņēmējiem, kam ir aprūpas pienākumi. Bet, nu jā, lieliem uzņēmumiem ir viegli to darīt, mazākiem uzņēmumiem būs to grūtāk izdarīt, un tāpēc ir ļoti svarīgi, e, ja šis dokuments tiks apstiprināts e, un īstenots, tad e, būtu ļoti svarīgi uzraudzīt, kā tas tiek ieviests mazos un vidējos uzņēmumos. Tas pats attiecas uz um, zeme apmaksātiem uh, darba ņēmējiem ar nedrošām darba vietām. Būs ļoti svarīgi, lai visiem darba ņēmējiem būtu pieejušiem pakalpojumiem. Šajā tabulā jūs redzat, jā, jūs to nevarat izlasīt, bet zaļās daļas šajā tabulā parāda tos atbalsta pasākumus, kas jau pastāv dalība valstīs. Tātad šajā tabulā tiek uzskaitīti visi atbalsta pasākumi, ko es iepriekš minēju, atvaļinājums, informācijas pieejamība, pabalsts un tā tālāk. Tātad, ja jūs redzat zaļus punktus, tad tie ir pozitīvi. Bet mēs to lietojam kā pamatu pētījumu, izaispunktu Bet mēs redzam, ka valstīs, kur ir laba līmeņa atbalsts, tas ir arī ļoti ierobežojos. Tātad šie atbildības kritēriji ir diezgan strikti attiecībā uz to, kas var izmantot šos atbalsta pasākums. Kā jau es iepriekš teicu, informācija un apzināšanās sabiedrībā arī ir ļoti svarīgi. Daudz no apropētājiem nemaz nezin, ka viņiem pienāks atbalsts. Un runājot par ierobežojumiem, piemēram, ja jums ir pieeja. Uh, aprūpētāju pabalstam, tad tas ir ļoti ierobežots parasti zem nabadzības sliekšņa. Nu, droši vien politiskā pieeja tur ir tāda, ka cilvēki, tātad eh, valdības nevēlas, lai eh, cilvēki turpinātu vienkārši aprūpēt citus. Viņi grib, lai tas ir tāds īslaicīgs periods, un pēc tam, lai cilvēki atgriežas darba tirgu. Jā, nu labi, bet tad ir jāpiedāvā alternatīva risinājumi. Tas pats attiecas uz attiecībām starp aprūpētājiem un aprūpas saņēmējiem. Eh, tas varētu būt kritērijs, piemēram, ir valstis, kurās jums ir atbalsta pasākumu pieejam, tikai, bet tikai tad, ja eh, jūsu aprūpētājs ir kāds no jūsu eh, bērniem. Piemēram, ja vecāki aprūpē bērnus, tad nav pieejami. Un citās valstīs savukārt darba, le, ne, darba devēja var lemt par šiem uh, Um, jautājumiem, proti darba devējs var izlemt, vai jums būs pieeja vai nebūs šiem atbalsta pasākumiem. Tas būtu nedaudz jāstandartizē, un mums ir jānodrošina, lai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem būtu pieejama pienācīga uh, atbalsta sistēma. Es gribētu tomēr vēl uzsvērt tādas labās prakses, kas uh, šo tur pastāv. Uh, Tie atbalsta pasākumi, kas pastāv, ir bieži vien tādi ļoti praktiski pasākumi, elastīgs darba laiks. Um, piemēram, tad, kad uh, tiek identificēti darba ņēmēji ar aprūpas pienākumiem, tad viņi var ar saviem uh, priekšniekiem apspriest, kā viņi var saglabāt uh, darba vietu un st turpināt strādāt, uh, tā pašā laikā arī rūpējoties par kādu cilvēku. Uh, maksājumi um, šādos ārkārtas uh, gadījumos, kad cilvēkam ir jāatstāja darba vieta. Tas uh, attiecas galvenokārt uz lieliem uzņēmumiem. Man ir jābeidz, jā, labi. Atbalsts saistīts ar aprūpi, pieeja instrumentiem, piemēram, izmantot uh, telefonus, internetu, dažkārt arī uh, konsultācijas. Mēs zinām, ka ir uzņēmumi, kas organizē informācijas sesijas aprūpētājiem. Uh, Ārotbiedrības arī ļoti ir aktīvas un e, tās e, ir kļuvušas arī par mūsu partneri, runājot par privātās un darba dzīves paketi. Savietojumības paketi tas ir ļoti labi un tas ir pēdējais slaids. Tātad mans secinājums un mans aicinājums ir tāds, ka darba un privātās dzīves savietojumības pakete ir ļoti laba, un tas ir viens elements tādā plašākā kopainā. Uh, Mums ir eh, lai šis dok vajadzīgs, lai šis dokuments tiktu apstiprināts, jo galu galā, ja aprūpētāji netiks atbalstīti, eh, lai varētu sniegt labu aprūpu labos apstākļos un nevarēs aktīvi piedalīties darba dzīvē, tas nozīmēs, ka būs vairāk jāinvestē uh, aprūpas sistēmās, un mēs visi zinām, ka lielākā daļa dalībvalstu to nevar atļauties. Lielas paldies par uzmanību un gaidu diskusijas. Thank you very much, Mr. Gamonis, for your presentation. Lielas paldies, Gemanas kungs, par jūsu prezentāciju. Tagad došu vārdu Kris uh, Botermana kungam, Geopa Kopā priekšsēdātājiem. Jums ir desmit minūtes. Paldies priekšsēdātājiem. Ja iespējams, tad eh, runāšu tomēr eh, nīderlandiešu valodā. Ceru, ka tā nav problēma. Ļoti labi, lieliski pat. Lielas paldies eh, priekšsādātājs kundze. Labdien, FEM un EMPL komiteju deputātiem. Es esmu GEOPA priekšsādātājs un uh, vēlos vairāk pastāstīt par to, ko mēs darām. GEOPA ir um, Eiropas Savienības profesionālo lauksaimniecības organizāciju darba devēja grupa. Tātad pārstāvam tieši darba devējus dialogos uh, starp sociāliem partneriem un uh, jau kopš 60. gadiem pastāvīgi kontaktējamies uh, tātad ar darba ņēmējiem lauksaimniecības jomā. Aprūpe ir viena no mūsu prioritārijām tēmām dialogu ietvaros tieši lauksaimniecībām. Tāpēc es vēlos vairāk pastāstīt tieši par um, darbiņēmējiem un viņu ģimenēm lauksaimniecības sektorā. Tas skar arī citus mazus vidējos uzņēmumus Eiropas Savienībā. Jautājums, protams, ir, ko var uzskatīt uh, par labāto draugu, kas sniedz uh, palīdzību. Principā ir izstrādāta definīcija, un uh, tajā rakstīts, ka runa ir par tādiem ģimenes uzņēmumiem, kur, teiksim, labātie draugi arī strādā, bet ne obligāti tiek atalgoti. Līdz ar to neobligāti viņam ir arī sociālais nodrošinājums um, piešķirts. Tad runāju par patstāvīgiem, um, nelieliem uh, lauksaimniecības uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem, kuram um, šie ģimenes uh, piedarīgie, kas strādā, praktiski nesaņem algu un līdz ar to uh, viņam nav sociālās apdrošināšanas. Uh, Runājot par dārzkopību, tur ir eh, ļoti daudz ģimenes uzņēmumu. Īsnībā lielākoties tie ir ģimenes uzņēmumi, kur vīrs un sieva kopīgi vada šo uzņēmumu. Vairāk par 90% eh, nodarbināto personu eh, lauksaimniecības sektora tieši ir ģimenes locekļi. Uh, vairāk par 20 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu darbojas šajā sektorā. Ja aplaukosim sieviešu īpatsvaru, kas pašas vada uzņēmumu, man ir 2013. gada Eurostat dati, tie arī ir 30% no visiem uzņēmumiem un uh, līdz ar to 3 miljoni sieviešu, kas pašas vada dārzkopības vai lauksāmniecības uzņēmumu. Tas ir vairāk par 57% sieviešu statistiski, kas kopīgi ar uh, savu vīru strādā šajā uzņēmumā. Tad, tad viņu ir 5,5 miljoni Eiropas Savienībā. Tas mm, ir vairāk iespēju pavaras. Uh, Uh, pilsētās, bet uh, un piepilsētās, bet uh, lauku rajonos mēs redzam, ka tikai 37% sieviešu vispār ir profesionāli nodarbinātas. Nu, protams, lauku reģionos profesionālās ģimenes dzīves apvienošana ir tā sarežģīta lieta, jo dārziņš bērnam nav pieejams, bieži skola atrodas tālu, piekļuva izglītībai apgrūtināta piekļuve kredītiem uzņēmuma nodibināšanai. Tas viss ir sarežģītāk. Lauksaimniecībā un dārzkopībā nu, ir jāstrādā bez nedēļas nogalēm, bez brīvdienām. Un uh, bieži nu, tas nopelns arī nav tik milzīgs, un tas viss rada problēmas. Mēs runājam vairāk par uh, bērnu aprūpi. Mēs runājam vairāk par bērna kopšanas atvaļinājumu. Nu, mēs runājam par sociālo aizsardzību kā tādu. Katram ģimenes loceklim. Es esmu no Beļģijas. Un līdz nesenam laikam šie strādājošie ģimenes locekļi, kas nesaņem atalgojumu, nu, bija tikpat labi kā neredzami. Uh, sistēma viņus vispār nepieņem, neredz, ka, ka viņi tur ir, nenodrošina sociālās tiesības. Tagad eh, tomēr mums ir sociālā aizsardzība ieviesta šiem eh, strādājošiem ģimenes locekļiem. Tas skar ne tikai lauksaimniecības sektoru, mm, te, teiksim, arī eh, mazumtirzniecību. Mēs esam veikuši arī tādu nelielu aptauju. Anketas esam izsūtījuši, um, jautājumus jūs šeit redzat. Mums interesē, kāda, kāda noteikuma, kāda likumdošana ir um, citās valstīs. Nu, piemēram, mēs jautājam, vai juridiski tiek atzīti šādi ģimenes locekļi, kas strādā līdzi uzņēmumā, vai viņiem ir jāmaksā, jāiemaksā sociālajā budžetā. Ja jā, tad kāda slimo kase par šiem cilvēkiem rūpējas, vai ir varbūt privātā organizācija, kas to pārvalda, kā izskatās ar pensiju skrājumiem, varbūt ir iestāde, kas, teiksim, palīdz sievietēm, kas vēlas uzsākt savu biznesu, vai ir palīdzība startup uzņēmuma nodibināšanai. Kāds ir status quo, vārdu sakot? Nu, šādus jautājumus mēs izsūtējām, te jūs redzat uh, valstu karogus, kuras saņēmušas um, mūsu anketu, 12 atbildes mums jau ir ienākušas, mēs gaidām papildu atbildes, bet uh, jau ar šīm 12 uh, atbildēm no 12 valstīm tomēr kaut kas jau ir izskanējis, tā var apgalvot. Kaut kas, kas interesē šo komiteju, es pieļauju. Tātad pirmais jautājums, vai pastāv um, š, uh, sociālā aizsardzība jūsu valstī šiem līdzstrādājošiem uh, ģimenes locekļiem. Eh, desmit eh, teica jā, divi nē. Protams, eh, šis jēdziens līdzstrādājošs lalātais draugs, nu, tad tas ir jādefinē. Mums ir vienlīdzīgo iespēju institūts, kas ir izstrādājis definīciju, bet tā nav pilnīga. Jo dažās valstīs uh, lauksamniecības sektora, lauku reģionos eh, sievietes eh, ar līgumu strādā 15 stundas uh, nedēļā, un uh, tad viņus uzskata par līdzstrādājošo lalāto draugu. Nu, savukārt, ja sieviete bez līguma strādā, teiksim, mājās pat 30 stundas uh, un vairāk, uh, bet bez līguma, nu tad eh, uz viņām šis eh, juridiskais status netiek attiecināts. Nu, to vajadzētu labot, neatkarīgi no tā, vai ir šis līgums vai nē. Līdz ar to definīcija ir jāpapildina attiecīgi. Nākamais jautājums. Eh, vai jūsu uh, uh, valstī uh, šai darbinieku kategorijai vajadzētu iemaksāt uh, sociālajā budžetā. Vai ir veicamas kaut kādas iemaksas? Astoņas valstis saka jā, viena valsts ka jā, bet brīvprātīgi. Uh, divas saka, ka tas ir brīvprātīgi un daži to dara. Un viena valsts saka, ka tāda sistēma nepastāv. Te svarīgi paskatīties uz šīm iemaksām un kā tās tiek aprēķinātas. Jo dažkārt šīs iemaksas tiek pieregistrētas uz vīra vārda, pat ja iemaksas veids sieviete. Un sieviete paliek neredzama. Tad vajadzētu tomēr skatīties, lai sievietes vārds arī parādās šajos dokumentos. Un jāskatās, vai tā ir viena iemaksa no ģimenes, vai tās ir divas dažādas iemaksas no katra partnera, un, respektīvi, tad jāskatās, kāds sociālais nodrošinājums par to pienākas. Un, ja šī iemaksa tiek palielināta, tad jāpalielina, jāpalielina attiecīgi arī sociālā aizsardzība, kas tam nāk līdzi. Nākamais jautājums ir eh, par tiesībām kas tiek piešķirtas eh, veicot obligātas iemaksas šai darbiņēmē kategorijai. Un te jūs redzat veselu tabulu, kur apkopotas dalību valstu atbildes, un eh, mēs redzam, ka situācija ļoti atšķirīga. Dažkārt tiek uh, piedāvāts bērna apkopes pabalsts, bērnu aprūpes pabalsts, pat ja tikai vīrs veic iemaksas. Uh, citreiz uh, tiek piedāvāta slimības apdrošināšana abiem partneriem, pat ja iemaksas veic tikai vīrs. Citreiz maksā arī sieviete, bet nesaņem nekādus labumus no, no šiem iemaksām. Tas gan nav pieņemami. Īrijas gadījums abiem partneriem iespēja veikt brīvprātīgas iemaksas un uh, līdz ar to saņemt arī sociālo nodrošinājumu. Es domāju, ka šis piemērs būtu interesants daudzām valstīm. Un pēdējais jautājums, un tas, ar to arī pabeigšu prezentāciju, vai uh, šo līdzstrādājošo vēlēto draugu status ir labi definēts? Un um, atbildes bija tādas īstenībā no piecām valstīm atbildes ne, nebija saņemtas, vai arī šī atbilde nebija pozitīva. Tad, var sakot, droši vien šis status tad nav labs piecās valstīs. Lūk, un tagad uh, secinājumi, kopsavilkums un secinājumi no manas puses. Visu pirms, um, un tomēr ļoti svarīgi runāt par šiem lietām. Tad mēs runājam par grūtniecību, par uh, bērna kopšanas atvaļinājumu, par um, uh, bērnu aprūpi. Tas ir svarīgi sievietēm lauksaimniecības sektorā, sievietēm, kas strādā mazos uzņēmumos, uh, sievietēm, kas dzīvo lauku reģionos, eh, viņām jākļūst redzamam un viņas jāiekļauj sociālā nodrošinājuma tīklā. Otrakārt, eh, jābūt pārskatam par to, kā tiek aprēķinātas iemaksas un eh, kādi pakalpojumi tiek piedāvāti par šīm iemaksām. Piemēram, kas notiek ar pensiju, uh, un tiesībām saņemt pensiju, veicot šīs iemaksas. Un trešais elements ir sociālā aizsardzība laulātiem draugiem, kas uh, cenšas uh, pēc iespējas labāk apvienot privāto profesionālo dzīvi. Uh, Un es vēlos lūgt šim komitejam aicināt zinātniekus, juristus tomēr piestrādāt pie attiecīgās definīcijas līdz strādājošiem ģimenes locekļiem. Tas arī viss. Nu, liels paldies um, jums un uh, Nākamā prezentācija mm, ir profesora Irēnei Kotovskai no Statistikas demogrāfijas eh, institūta. Eh, tas ir no Statistikas demogrāfijas eh, institūta Varšavas ekonomikas skolas Polijā. Jā, paldies. Es jūtos kā tāda privileģētā pozīcijā šajā ziņā, jo mums ir bija trīs gadu projekts par ģimenēm un sabiedrību, un uh, šajā projektā bija vairāki jautājumi, par kuriem mēs diskutējam, par ko jūs diskutējat arī šeit, un uh, noslēgumā mēs noformulējām ieteikumus, kas saskaņo ar, ar, arī ar jūsu atzīvo direktīvu. Mēs arī uzskatām, ka vecāku atvainājumu direktīvu to nevar atlikt. Un, uh, un tagad mēs runājam arī par Eiropas iniciatīvu, un tas saskan ar mūsu rezultātiem. Ko es vēlētos šeit, kam pievērst jūs uzmanību? Es uzskatu, ka jūsu dokuments ir ļoti labi sastrukturēts, uh, raugoties uz argumentiem, gan makro līmenī, kādēļ mums vajadzīga šāda veida iniciatīva. Es domāju, ka mums ir vajadzīga arī informācija par to, kā šis jautājums varētu tikt saskatīts no ģimeņa perspektīvas. Gribu jums eh, prezentēt dažus rezultātus, bet uh, cits jautājums ir, kā vecāku atvaļinājums un aprūpes uh, atvaļinājums no mūsu pētnieku viedokļa ir svarīgi pasākumi, lai saskaņotu darbu un aprūpi, un lai nodrošinātu dzimumu, līdztiesību un darba tirgus un ģimeņu apstākļus, tāpat arī rūpētos par sociālo vienlīdzību ģimenēs un starp atsevišķām personām. Gribētu arī pieminēt šeit argumentus. Un savas runas beigās es gribētu paskaidrot, kādēļ mēs kā zinātnieki šeit apsveram šo iniciatīvu un uh, kādiem mēs uzskatām ar iniciatīvu ļoti lielu nozīmi. Dažs arguments, kurus gribētu jums prezentēt, tos ir sagatavojuši arī mani kolēģi. Papildu. Gribētu pievērst jūsu uzmanību uz dažiem atsevišķiem jautājumiem. Pašlaik esam tādā laikā, kad uh, ģimeņu dzīve ir mainījusies ne tikai demogrāfijas dēļ, bet es šeit domāju arī par to, ka ir uh, mazāk bērni, ģimenēs, ģimenes ir nestabilākas, jo arvien vairāk ir eh, šķiešanās, dažādas institucionālās pārmaiņas, un mēs saskaramies ar daudzveidīgākām dzīves gājumiem un ģimeņu formām. Bet galvenais izaicinājums ir kop atbildības dalīšana par ekonomiskajiem jautājumiem un aprūpi ģimenēs. Laikām, kad uh, darba vietas ir pakļautas nestabilitātē un nedrošība par ienākumiem pastāv, es domāju, ka mums, jā, sievietēm ir jāstrādā, un nodarbināt, sieviešu nodarbinātiem no ģimeņa perspektīvas ir iemesls, kādēļ ir jārisina šie riska faktori un finansiālā stabilitātes trūkums ģimenēs, tādēļ, ka attīstība darba tirgu. Situācija padara tāda, ka nav iespējams, eh, ja kāds aiziet no darba tirgus, tad eh, veiksmīgi atgriežas pēc ilgāka laika darba tirgu. Tas vairs nav iespējams. Un uh, mums ir vajadzīgs uh, vairāk iekrājumi līdz ar to ilgākām laikām uh, abā, abiem, gan sievietēm, gan vīriešiem. lai nodrošinātu labklājību. Un tas viss ir jāņem vērā, kad mēs diskutējam par jautājumiem, kā saskaņot uh, darba un ģimenes dzīvi. Cits jautājums. Ja mēs raukāmies uz uh, sabiedrības struktūru, jo cilvēki kļūst arvien vecāki, nu, ne jau vairāk tādi medicīna ir progresējusi, uh, un tādēļ mazāk atkarīgo cilvēku, bet uh, tomēr šeit ir eh, iespējas, ir progresējušas, bet savukārt ģimeņu iespējas atbalstīt šo pieprasījumu, tas samazinās. Ne jau tikai tādēļ, ka ģimeņu sniegtais atbalsts tiekos ir mazāks, bet arī tādēļ, ka sievietes, kas galvenokārt veids aprūpi, ir nodarbinātas darba tirgu, bet no makroperspektīvas raugoties, mums ir vajadzīgas sievietes darba tirgu, jo mēs saskaramies ar eh, to, kā darbā, darba tirgo trūks darba roku. Un tas viss, protams, pamato debates par to, kādas ir nepieciešamības, par to, kā palielinās sieviešu līdzdalība darba tirgu, un tādēļ vajadzētu iedrošināt vīriešus uzņemties atbildību par aprūpi, ne tikai ģimenes līmenī, bet arī sabiedrības aspektā. Why we consider this uh, uh, directive? Kādēļ šī direktīva ir svarīga iniciatīva? Pirmkārt, mums ir vairākie mikro līmeņa rezultāti no pētniecības puses. Tie ir uh, pamatojas uz rezultātiem dažādās valstīs un bija veikti gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi rakstura pētījumi tie skaidri parāda, ka ģimenes līmenī ir ļoti svarīgi risināt to, ka arī tēvi ņem aprūpas atvainājumus, lai tas kļūtu par sociālo normu. Un nav tikai kā tāda privilēģija. Laikos, kad mainās uztvere, par to, kā ir jāsadala atbildība ģimenes līmenī. Un tas ir ļoti labs virziens, izmaiņu virziens. Nu, dažādiem kvalitatīviem pētījumiem mēs uh, varējām secināt, kā ļoti skaidrs norādes ģimenēs, ka tēvu atvaļinājums būtu ne tikai kā tāda opcija, bet kā pašsaprotamība Mums ir arī daži rezultāti par darba devēju praksi, par uh, tēvu atvainājumiem. Šie rezultāti skaidri parāda, ka ir individuālas tiesības ņemt vecāku atvaļinājumu, un to varētu vērtēt kā labāku pasākumu, lai pārliecinātu darba devēju, ka tam vajadzētu būt pašsaprotamam. Tas padarītu vienkāršāku tēviem izmantot šo iespēju. Tā lai tas būtu likumā jau paredzēts ne tikai brīvprātīgi. Bet gribētu pievērst jūs uzmanību kā vecāku atvainājums. Tam ir arī pozitīva ietekme ģimenes dzīvē. Pirmkārt, izmantojot datus no Ziemeļvalstīm, kuru vecāku atvainājums ir jau ieviests jau ilgāku laiku atpakaļ, un mums ir pietiekami daudz datu un uh, pierādījumu, kā tas ietekmē ģimeņu dzīves organizāciju. Tur var redzēt, ka tēvu atvaļinājums ir īpaši atstāja tādu stabilizējušu ietekmi uz ģimenes dzīvi. Tas uh, ir, uh, rada mazāku spriedzi ģimenēs. Mums ir uh, kvantitīvi pierādījumi šai tendencē, bet tāpat ir arī pierādījums, ka tas uh, drīzāk padara iespējamu otrā bērna piedzimšanu ģimenē. Tas ir arī pasākums, kas uh, paredz vecāk, vecākiem pieņemt, ka viņi tiešām var būt vecāki un lai ģimenēs dzīv, dzimtu vairāk bērnu, un tas arī uzlabo demogrāfiju. Kas attiecas uz vecāku cilvēku aprūpi, tas uh, parāda arī, ka ģimene ir ļoti būtisks avots eh, aprūpas sniegšanai. Pat, ja cilvēki strādā darba tirgu, viņi ir iesaistīti šajā aprūpē un iespējamība, ka viņi tiek eh, iesaistīti, ir liela. Piecu dienu iespēja ņemt atvainājumu ir eh, pirmais solis lai pēc tam pieņemtu vēl plašākus pasākumus. Lūdzu, atcerieties, ka mums būs arī jāpakarina darba dzīve kopumā, tā kā šāda veida atbalstu cilvēkiem, kā jau teicu, ka tie cilvēki starp 45 un 70, 75 gadiem. Mēs, jā, vai mēs varam gaidīt, ka viņi ilgāk paliks eh, nodarbināti. Tas labi atstāja labu ietekmi uz ģimenes dzīvi, bet eh, tā ir arī iespēja izmantot šādus secinājumus, ka viņi ilgāk saglabāsies eh, darba tirgu. Pēdējais punkts. Mēs arī pārbaudījām, ka ieviestie pasākumi varētu atstāt ietekmi uz izvēli preferencēm noteiktiem pasākumiem, radot priekšlikumus mēs varētu mainīt arī cilvēku izturēšanās, gaidas un izturēšanos, un uh, mainīt uztveri starp uh, iesaisti, piemēram, vecāku uh, tēvu atvainājumu jautājumā. Un arī diskusijas par to, kā godīgi sadalīt atbildību ģimenes ienākumos un aprūpas sniegšanā. Uh, Un savas prezentācijas beigās vēlos uh, atsaukties uz uh, paziņojumu mūsu noslēguma ziņojumā, ka mēs gaidām no Eiropas komisijas un parlamenta neatlikt šīs aktivitātes un uh, priekšlikumu izstrāde, kas atbilstu gaidām. Lielas paldies par iespēju runāt par šiem jautājumiem. Vienmēr profesora Irena Koto. Jā, liels paldies profesorē Irēnē Katovskai. Tagad uh, gribētu dot vārdu Paulai Pancēri. Viņa ir vecākā pētniece proti COFAC ģimenes Eiropā. Uh, kā uzlabot darba un, un darba un ģimenes dzīves eh, līdzsvaru. Liels paldies, paldies arī par iespēju šodien te runāt. Um, un, un um, Eh, prezentēt proti šo mūsu darbu Coffee's Families Europe un prezento. Es eh, īsumā parunāšu par to, kas mēs esam, jo varbūt daži cilvēki nezina, ko mēs darām, tādēļ mēs arī gribu arī prezentēt eh, par to, ko darām un arī par formālajiem, neformālajiem aprūpes darbu. Kofejas familijas Eiropa ir tāda um, plurālistiska organizācija, un esam dibināti 58. gadā, un mums ir 24 darība valstis Eiropas Savienībā, tad 58. gadā dibināti pēc Romas līkumu pieņemšanas, tad esam auguši kopā ar Eiropas Savienību, un uh, mēs galvenokārt esam finansēti no Eiropas Savienības programmas nodarbinātiem sociālai inovācija, ko atbalsta Eiropas komisija. Mūsu motā ir labāka sabiedrība mūsu ģimenēm, un darba uh, un dzīves līdzsvars uh, to jau šeit izvirza kā vienu no prioritātēm, lai sanākt, uh, panākt labāku sabiedrību mūsu ģimene, ģimenē. Mēs strādājam pie vairākiem jautājumu lokiem. Nezinu, vai tu redzi, šodien pie vairākiem jautājumiem tur ir uh, izglītība, darba un ģimenes dzīve. Un mēs mēģinām šeit ģimenes dimensiju uh, galvenokārt iekļautu, parādīt, cik dažādas ir ģimenes Eiropas Savienībā, un mēģinām šo skatu parādīt arī Eiropas institūcijām, un savukārt parādīt, ko Eiropa dara mūsu dalībniekiem, locekļiem. Kad runa ir par darbu un ģimenes dzīves balansu, gribētu uz, uzsvērt pieeja, kur vēlamies eh, pie, piemērot, un arī šajos gados esot, esam to darījuši, tas tā kā tāds puzlis, jo katra ģimene ir atšķirīga, un katra ģimene ir atšķir, eh, dažādas vajadzības. Tas nav tā, ka viens risinājums būtu derīgs visiem. Uh, arī raugoties uz darba un ģimeņa dzīves sabalansēt. Un, protams, ka katrai ģimenei ir vajadzīgi drošies pasākumi, vairāk pasākumu, kas ir tikuši ieviesti, tie atbilstu viņu specifiskajām prasmēm. Kad runa ir, piemēram, par bērnu aprūpi, vai arī vecāku vecāku aprūpi, vai personas ar invaliditāti ģimenei, mēs gribam, to saucam par RST pieeju, proti resursi, pakāpojumu un laika pieeja. Un uh, ir jāraugās, lai būtu pietiekami resursi, lai būtu godīgas nodokļu sistēmas vai ieņēmumi, lai kas būtu spējīgi nodrošināt to, ka, lai būtu pienācīgi dzīvi, iespējams dzīvēt pakāpojumi, aprūpes. Uh, pakalpojumu bērniem, vecākiem cilvēkiem, personiem eh, ar invaliditāti, ārkārtas pakalpojumu, bet tāpat arī ir laiki, laiks, kuru pavada kopā, un nu, lai varētu panākt tādu elastīgus darba nosacījumus. Un tas ir, tas nozīmē, dzīves aprites pieeja. Uh, un eh, darba un dzīves līdzsvars ir sniedz labumu, piemēram, jaunajām mātēm, jau, lai viņas varētu aprūpēt bērnus. Un um, šis process drusku mainās, ir ļoti svarīgi ņemt vērā ko, ka, to, ka darba un ģimenes dzīves uh, eh, bilāns līdzsvars. Eh, tas ne tikai dod labumu jauniem vecākiem, bet tam vajadzētu būt, kā jūs pieminējāt, uh, savā dokumentā pagājušā gada rudenī, tam vajadzētu būt tiesībām, kas ir, jā, kam ir jābūt visiem. Tātad eh, šī sendviča paudze, tad arvien vairāk uh, mātes, kas uh, aprūpē bērnus un uh, var sniegt palīdzību citām ģimenēm, vai arī vecvecāki, vai arī novecojuši vecāki. Tātad arvien vairāk sievietes aprūpē ne tikai bērnus, bet arī vēl savus vecākus. Kā jau pieminēju, pirms tam 26. aprīlī komisija izstrādāja priekšlikumu par darba ģimenes dzīves paketi. To ir arī atbalsta arī um, paziņojums, tā, tāds uh, kopums no likumdošanas, no nelikumdošanas iniciatīvām. Un Eiros parlaments uh, savā uh, rezolūcijā arī šos jautājumus pieminēs arī Blinkevičūdas kundze ir bijusi līdzreferente to ir šeit iekļāvusi arī, arī nevalstiskās organizācijas, NVO, tā ir tāda darba un ģimenes dzīves līdzsvara koalīcija. Mēs ļoti sapra, priecājamies, ka Eiropas komisija arī saprot, kādas mums ir nepieciešamības un arī izvedo priekšlikumus, lai ar konkrētām rīcībām uzlabotu darba un ģimeņu dzīves līdzsvaru. Uh, Un ir arī, ir arī dokuments Families on the Edge. Mēs domājam, ka tiešām ģimenes ir uz robežas. Mums ir jādod atbildes tagad. Tagad vairs nav laika, lai kaut kādas stratēģijas veidot. Mums ir tagad vajadzīgi risinājumi. Mēs tāpat arī esam detalizēto pētījumu šeit eh, novērtējumu veikuši šajā VLB paketē. Kā jau teicu, un arī man kolēģi teica, mēs arī uzskatām, ka šī pakete, šis priekšlikums ir labs priekšlikums, tā ir laba pieeja, Un tā patiešām ir iespēja, ka Eiropā ir jāparāda sava cilvēciskā sēja, un tas eh, tiešām parāda, ka tas Eiropa var eh, tas nozīmē, ka būs labas izmaiņas eh, pilsoņiem ģimenēm. Tas ir konkrēts centiens, ko Eiropas Savienība šeit parāda, Un uh, šeit to tiešām varētu īstenot, neieslīgstot tādās ideoloģiskās diskusijās. Tā nav nekāda ideoloģija, tas ir kaut kas, kas ģimenēm tiešām ir vajadzīgs. Un šādu risinājumu ir jāpanāk ātri. Mūsu vērtējumā mēs šeit uh, gan par paziņojumu, gan par direktīvu runājam, to vērtējam. Un uh, šeit dažos slaidos mēģināšu šeit par aprūpi parādīt. To ir trīs būtiskie. Uh, aspekti. Pirmkārt, ir vajadzīgi pakāpojumi, tad atvainājuma schēmas, un trešais ir eh, elastīga darba nosacījumi. Sākšu ar pakāpojumiem, jo es domāju, ka uh, aprūpes uh, ir vajadzīga, man vajadzīga aktīva iekļaušana un um, neatkarīgi ierodrošana dzīve personai, kas ir vajadzīgas. Uh, un uh, viena daļa no tā ir, uh, ka jāsniedz uh, to, jānodrošina to, lai šie cilvēki sniedz aprūpi, lai viņi paliktu darba dzīvē, jo viņi vēlas uh, palikt darba tirgu. Tātad tā, tam ir jābūt uh, uz uh, kopību balstītiem uh, pakalpojumiem, ir jābūt ar augstu kvalitāti. Jo, ja te nebūs augstā kvalitāte, ģimenes tos neizmantos, te ir jābūt pieejamiem, te nedrīkst, lai būtu par tālu, vai arī nevajadzētu būt tā, ka tur nevar piekļūt cilvēku, kuriem ir invaliditāte. Viņiem ir jābūt tādiem, par ko var samaksāt. Jā. Ja? izmaksas būs eh, pārāk eh, augstas, tad cilvēki vairs eh, neturpinās strādāt, viņi nebūs spējīgi samaksāt par šiem pakāpojumiem. Tas viss tad līdz ar to zaudē jēgu. Un, protams, arī milzīgu lomu ir spēlē arī ESIF. Protams, tādā veidā var uzlabot pakāpojumu kvalitāti, ir veidota struktūra. Uh, Kas ir ticis paveikts? Jā, ir jāmēģina strādāt arī vairāk, lai nodrošinātu, ka arī nākamajā programma periodā, lai būtu šādi fondi pieejami, lai nodrošinātu darba ģimenes dzīves eh, līdzsvaru. Ir arī aprūpes eh, mērķi, ir arī Barcelonas mērķi attiecībā uz bērnu aprūpi. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu uzsākt domāt arī par procesu, kā attīstīt indikātorus, eh, kas vēl pārsniegtu šo uh, jomu. Ir jābūt, protams, arī šādiem mm, atsaucas kritērijiem ir jāpadomā par to, kādi dažādi servisa veidi ir nepieciešami. Ne jau katram vajag vien to pašu, ne jau katrs ir. Ir vajadzīgi, protams, dažādi piedāvājumi, jo cilvēkiem dažādas vajadzības. Ir vajadzīgs arī tāds pakalpojums, kas ir piedāvāts mājās pieejams, ir jāuzrauga šis process, un, jo tā ir tāda ļoti fundamentāla pieeja, pamatpieeja. Gribētu arī, pa, ka šie. Šī aprūpas sniegšanas pakalpojumu, tur nevajadzētu uzskatīt, eh, tas tiešām ir kaut kas, kas palīdz ģimenēm palikt darba tirgu, bet tas ir vajadzīgs eh, kā instruments, kas eh, izmanto šos instrumentus lietotājiem, lai tas būtu padarīt iespējamu iekļaušanos un lai mm, padarīt iespējamu neatkarību. Jā, un ir arī uzraudzības process Eiropas Savienības pusgada procesā. Uzraudzība vajadzīga, lai uzraudzītu darba tirgus un progresu ilgtermiņa aprūpas sniegšanā. Šeit mēs fokusējamies uz ģimeņu aprūpi, bet gribētu uzsvērt vienu lietu. Dažās valstīs pakāpojumu trūkums ir tik liels, ka migrantu sievietes, un šeit mēs runājam par miljoniem sievietu, tiek pieņemtas ģimenēs, un viņas dzīvo uh, tajās mājās, kur aprūpinamas ģimenēs. Tādā veidā Tam visam ir transnacionāls raksturs, un kādreiz mēs aizmirstam, ka viņiem ir ģimenes. Un tur arī ir jāstrādā pie šī jautājuma, kā sabalansēt viņu ģimenes un uh, darba dzīvi. Mums nedrīkstētu aizmirst, ko, kādu darbu viņas katru dienu veic Eiropiešu mājās, to vajadzētu atzīt. Tātad uh, atvaļinājuma schēmas, eh, kas atļautu palikt cilvēkiem darba ģime, eh, dzīvē un lai sniegtu atbalstu arī ģimenes locekļiem. Tātad ir šis variants piecas dienas gadā vienam darbiniekam, tas ir īstermiņa aprūpes atvaļinājums. Domāju, ka to vajadzētu palielināt šo dienu skaitu. 12 dienas, tātad kurš, kuram tas pienākas? tie nav tikai pirmās pakāpes uh, radinieki, bet ir arī šeit jāņem vērā mobilitātes faktors, uh, par to, ka darbinieki ir uh, pārvietojas pa visu Eiropu, varētu arī brāļus un māsas šeit ņemt vērā un citas personas, kas uh, atbalsta vecākus un kas sniedz, piemēram, draugi un kaimiņi. Tāpat arī mēs aicinātu šeit raudzīties, kādas nepieciešamības ir ilgtermiņa aprūpes atvaļinājumiem. Piemēram, paliatīvie atvaļinājumi. Nu, nākotnē to vajadzētu izstrādāt kā schēmu, lai varētu risināt šīs eh, nepieciešamības noslēgumā. Šādi elastīgi darba noteikumi. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti pozitīvs pasākums, kas ir iekļauts uh, direktīvas priekšlikumā. Tātad uh, šādu elastīgu darba nosacījumu aprūpas sniedzējiem un vajadzētu to, lai šie darba ņēmēji arī to ļoti nopietni ņemt vērā, un ja gadījumā būtu norādījums, ka tam jābūt rakstiskā veidā, un šeit vajadzētu arī ne tikai par stundu samazinājumu, bet arī raudzīties, kā elastīgi veidot darba laiku, bet arī kā veidot viedu darbu, viedus darba nosacījumus. Viens risks, ko gribētu šeit pieminēt, kā vajadzētu uh, pāriet no tādas kultūras, ka visu laiku ir jābūt nemedīgi klāt darbā, uz tādu kultūru, kur ir pamatā būtu pieņemība. Tā tad vajadzētu būt tiesībām arī aiziet uz laiku, proti atslēgties no dzīves. Jo citādi nebūs, eh, būtu vēl jābūt tādam laikam, ka ir konkrēti laiks, kad man nav jāatbild, piemēram, uz eh, darba devēja ēpastiem. Gribētu arī noslēgumā runāt par pētījumu, par ģimeņu. Pa, par ģimeņu aprūpi, jā, tas, šis pētījums ir pieejams vairākas valodās eh, - nīderlandiešu, angļu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, slovēņu un spāņu valodās. Tā ir anonīmas pētījums, tur jūs varat eh, piedalīties šajā atbildēt jautājumu, tas ir anonīmi, tur arī links, un uh, tas ir redzams šeit, bet jums varu arī nosūtīt šo informāciju, un uh, mēs aicinām. Uh, piedalīties šajā aptaujā, un liels paldies par to, ka atradat laiku uzklausīt mani šodien. Liels paldies par jūsu ievadrunām. Tagad mums būs iespēja uzdot jautājumus vai izteikt komentārus, un sākumā došu vārdu Sogorkungam, kurš lūdz vārdu. Liels paldies! Bekerkungs lūdza man izteikties, jo viņš nevar būt klāt, un noslēgumā man arī būs pašam savi komentāri. Uh, 70% no visiem aprūpētājiem Eiropā ir e, ģimenes locekļi un draugi, un tās galvenokārt ir sievietes. Daudz atstāja darbu, lai rūpētos par ģimenes locekļiem, un tas ir zaudējums ne tikai Eiropas uh, darba tirgumu, bet uh, cilvēki zaudē arī uh, ienākumus, un arī tā ir problēma viņu veselībai. Mums ir jānovērtē aprūpētāji, kas daudzreiz upurē savu dzīvi. Mums ir vajadzīgi elastīgāki darba noteikumi, lai neformālai aprūpētāji varētu labāk salāgot savu profesionālo un ģimenes dzīvi. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu un arī iespēju um, elastīgāk veidot darba laiku. Tas var uh, atvieglot dot um, aprūpētājiem iespējas arī strādāt un uh, ir jāveicina apzināšanās Eiropas sabiedrībā par uh, šo cilvēku ieguldījumu mūsu visu sociālā labklājībā. Un tagad mani komentāri esmu satraukts par negatīvo direktīvas ietekmi uh, kāda um, darbinieku nosūtīšanas direktīva varētu būt ietekme uz aprūpētājiem un aprūpējumiem. Es zinu, ka 200 tūkstoši ģimeņu Vācijā um, ir atkarīgi no aprūpētājiem. Un e, es domāju, ka legāla aprūpētāju um, nosūtīšana nebūtu vairs iespējama pēc direktīvas izmaiņām. Paldies! Thank you. Ma Paldies, Jungērijus kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji un paldies jums par interesantajiem uh, ieguldījumiem debatēs. Tas tiešām ir vērtīgi, lai mēs varētu sagatavot savu darbu uh, par šo priekšlikumu par privātās un darba dzīves savietojamību, un es gribētu uh, iziet no viena aspekta, kas tika minēts, proti attiecības starp formālo un neformālo aprūpi. Tas arī varētu būt uh, sava veida saskarsmes punkts, uh, kurā uh, šī te privātās un darba dzīves savietojumība varētu būt apdraudēta. Jūs runājāt par to, cik daudz cilvēku uh, veids neformālu aprūpi un vienlaikus ir zemi apmaksāti, un zem apmaksātiem cilvēkiem nav arī daudz naudas uh, lai atļautos uh, aprūpētāju, apmaksātu kādu aprūpētāju. Tātad, ja komisijas direktīvas priekšlikumā ir minēts, ka darba ņēmējiem ir tiesības uz vismaz piecām darba dienām gadā, uh, tas nav pietiekami tiem cilvēkiem, kur saskars ar situāciju, kurā uh, aprūpe ir eh, nepieciešama ilgāku periodu. Tas jau ir minēts, ka tā nav izvēle. Nav cilvēkiem bieži vien izvēle, kā reaģēt uz šādu situāciju. Cilvēki vienkārši tiek nostādīti fakta priekšā, kad bērns vai vecāks cilvēks vai cilvēks ar invaliditāti ir eh, jāprūpē. Viņš ir vienkārši atkarīgs no šī neformālā aprūpētāja. Un mans jautājums būtu, ja ģimene, kurā ir uh, radinieks, kam ir uh, neatgriezeniska invaliditāte, šiem cilvēkiem ir vajadzīga aprūpa arī uh, darba dienās. Uh, Es eh, novērtēju to, ko jūs teicāt par elastīgajām darba stundām. Tas varētu būt eh, risinājums daudzām problēmām, bet ne situācijā, kad eh, darba ņēmējs saņem zemu algu un kāds, kam ir pastāvīga veselības problēma, ir atkarīga no viņa palīdzības. Uh, Tātad mans jautājums būtu, kā mēs mūsu darbā Eiropas parlamentā varētu uh, sagatavot šos nākamos soļus, nodrošināt pieejamību, formālās aprūpas pieejamību un arī to, lai to varētu atļauties jā, mums patīk šis piecu dienu atvaļinājuma priekšlikums, bet kas būtu nākamais solis? Un varbūt jūs man varētu nedaudz vairāk informēt par šiem te Barcelonas kritērijiem un kā tas varētu strādāt, palīdzēt mums strādāt pie šiem jautājumiem. Tas būtu jautājums numur viens. Nākamais jautājums, vai šobrīd jau ir oficiāli dati par formālās aprūpas pieejamību, finansiālo pieejamību, vai mums ir jau dati, e, ar kuriem mēs varētu strādāt e, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti dalībvalstīs, un vai mums e, ir arī kāds ieskats at, šajās te aprūpas cenās un pabalstu apjomos, kas ir pieejams dalībvalstīs. valstīs lai būtu tāda kā sajūta, ies, tāds ieskats tajā, cik liela ir šī problēma. Tātad, ja mēs skatāmies šos dažādos kritērijus, zem ienākumu, piecas dienas, um, pastāvīga aprūpa nepieciešama, tad, manuprāt, tā varētu būt problēma situācija. Uh, es gribēju uzzināt, vai mums ir dati par šiem jautājumiem, lai to visu savilktu kopā. Paldies! Thank you. I'll give the floor to my... Paldies. Tagad Citnānskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu slovāku valodā. Liels paldies! Gribētu pateikties visiem runātājiem par interesantajām prezentācijām. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Es pie tā esmu strādājusi jau vairākus gadus jo īpaši strādāju ar eh, ģimenēm, kurām ir bērni ar invaliditāti. Kā jau šeit tika minēts vairākas reizes, šīs ģimenes uh, ir arī tās, kurām ir nabadzības risks, un tās bieži vien arī um, dezintegrējās, un bieži vien mātes paliek viens pašas ar bērniem ar invaliditāti, un viņu ieņēmumi uh, pastāvīgai uh, um, aprūpē ir apmēram 250 eiro mēnesī. Un tad, kad mēs runājam par datu pieejamību un pakalpojumu pieejamību, kam vajadzētu būt valsts uh, vai vietējo iestāžu pienākumam, tad manā valstī nav šādi dati pieejami. Mēs eh, veicām paši savu aptauju un konstatējam, ka tikai 30% mūsu pašvaldību piedāvā sociālos pakalpojumus, 70% nekādus tādus pakalpojumus nepiedāvā. Tātad varat iedomāties to slogu, kāds ir uh, aprūpētājiem, eh, tātad cilvēkiem, kam ir um, bērni ar invaliditāti, galvenokārt tās ir mātes, kas par viņiem rūpējas. Šajā kontekstā es gribētu pieminēt divus jautājumus, un um, es priecātos, ja varētu par to izteikties. Pirmkārt, atbalsta pakāpojumi ģimenēm, proti, uh, lai uh, pakāpojumi netiktu vērsti tikai uz uh, to cilvēkam ir vajadzīga aprūpe uz šo cilvēku ar invaliditāti, bet vajadzētu fokusēties uz visu ģimeni. Piemēram, varētu būt uh, ģimene, kurā no diviem bērniem viens ir ar invaliditāti, un tad būtu labi, un to mēs arī cenšamies tagad panākt Slovākijā, lai pakalpojumi, kas atbalsta ģimeni, tiktu vērsti arī uz šo te veselo bērnu. Piemēram, ja ģimene, eh, tad māte paliek uh, um, mājās ar šo bērnu ar invaliditāti, viņam vajag kādu, kas aizved šo otru bērnu uz skolu. Tātad mums ir vajadzīgi pakalpojumi ne tikai šiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet visai ģimenei, piemēram, ja viņiem ir e, jātīra māja vai jāiet uh, nopirkt pārtika. Mēs runājam par pakalpojumiem visai ģimenei. Un otrā tēma, e, ko gribēju pieminēt, arī ir ļoti svarīga. Un, um, Tā ir atlīdzība par uh, aprūpētāju prasmēm. Tās pārsvarā ir sievietes, un viņas ir ļoti kompetentas. Viņas uh, uh, palīdz uh, um, rūpēties uh, par uh, šiem cilvēkiem. Viņas arī daudz ko iemācās un uh, gūst prasmes. Tad, kad uh, šīs sievietes uh, kop savus bērnus, viņas uh, iegūst medicīniskas uh, prasmes un Eh, logopēdijas prasmes bieži vien un tā tālāk. Tātad viņām ir šīs prasmes un ir svarīgi identificēt šīs prasmes, eh, tad, kad eh, māte vai tēvs izlems um, meklēt darbu pēc kāda laika, kad uh, vairs nebūs uh, vajadzīga šī klātbūt ģimenē, vajadzētu panākt kaut kādu veidu, kā šīs prasmes varētu atzīt, jo esmu satikusies ar uh, Eh, sievietēm, kuras saka, es paliku mājās desmit gadus eh, un es neko nezinu, nemāku. Bet tā nav, viņām ir šīs prasmes, un šīm sievietēm vajadzētu arī ļaut izmantot šīs prasmes eh, un par to saņemt arī atlīdzību. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, ir daudzi aspekti, ko varam apspiest, un es būtu priecīgi, ja mēs visi kopīgi varētu rast atbildes uz um, tādiem jautājumiem, lai uh, aprūpētājiem būtu cienījamāks status Eiropā. Paldies! Rokforkungs, lūdzu, Rošforkungs, jums vārds. Ā, labi, jūs nelūdzat vārdu? Nē, es atvainojos, tad tā ir Harkins kundze, kas izteiksies. Sveicu visus mūsu runātājus šodien. Es, protams, eh, ļoti labi pazīstu Eurocarers un Kofaser, viņiem esmu strādājusi aprūpētāju interešu grupā, bet viena no lietām, kas mani pārsteidz, un bieži mēs to nedzirdam šajā parlamentā, ir tas, ka jūs visi četri esat uh, lielā mērā vienisprātis, ka šis ir pozitīvs priekšlikums. Uh, un ka tas ir vismaz solis pareizajā virzienā. Un es domāju, ka svarīgi ir arī uh, zināt to, ka uh, šī komiteja un arī parlaments kopumā vairāk kārt uh, ir prasījis ar rezolūcijām uh, lielu daļu no šīm lietām šajā paketē. Bieži vien cilvēki runā par demokrātijas deficītu, starp to, ko mēs šeit darām un kas notiek uz vietas. Un es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam teikt, ka uh, mēs vismaz ejam pareizajā virzienā. Un pēc eh, šīs te pašu astes celšanas vajadzētu parunāt par to, kā lietas varētu uzlabot. Man ir virkni jautājumi, bet gribēju tikai izteikt vēl vienu komentāru. Proti, kā Jurokēra eh, kolēģis teica, bieži vien kolēģiem nav, es atvainojos, cilvēkiem nav izvēle. Um, jums vienkārši ir jārūpējas par kādu cilvēku. Un Tāpēc, ja mēs paraugāmies uz ģimenes aprūpētājiem Eiropā, un to lomu, kur viņi spēlē, manuprāt, ja mums nebūtu neformālās aprūpas, tad mūsu veselības sistēma un sociālās aprūpas sistēma vienkārši sabruktu. Tāda sabiedrība, kādu mēs to esam izveidojuši, nevarētu darboties, ja mums nebūtu neformālā aprūpa. Un tāpēc mūsu likumdošanai ir jāiet līdzi tam, kā uh, attīstās mūsu sabiedrība, un jo īpaši demografiskajie izaicinājumi ir jāņem vērā. Tas ir labi, jā, mēs visi dzīvojam ilgāk, uh, tas um, ir arī tāpēc, kāpēc šis priekšlikums ir tik svarīgs. Tālāk uh, mani jautājumi. Kolēģi runāja. Uh, par šo te vienu nedēļu, varbūt tas ir jāpagarina, es zinu, ka dalībvalstīm ir atšķirīgi režīmi, bet īrijā mums ir tāds uh, um, dāsnāks režīms uh, aprūpētāju atvaļinājumam. Varbūt mēs varētu paraudzīties uz tām dalībvalstīm, kurās ir ilgāks laiks paredzēts, kā tur tas darbojas, un padomāt, kā varētu no tām mācīties, un varbūt uh, tad varam arī uzlabot šo priekšlikumu, to grozot. Varbūt, ka tas varētu būt pārāk ambiciozi, mēs visi atzīstam, ka tas ir nepieciešams, varbūt, tātad, kā jūs domājat, vai tas ir pārāk ambiciozi? Otrkārt, jūs runājat par elastību, un polijas eh, kolēģi minēja eh, šo te individuālo a, eh, tiesību kopumu uz a, um, atvaļinājumu Un mans jautājums jums, kā jūs domājat, vai šis priekšlikums varētu panākt līdzīgu rezultātu, kā mēs varētu to stiprināt, nodrošināt, lai būtu šāds pozitīvs rezultāts. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam nerunāt par MVU un par to, kā mēs varētu nodrošināt, lai būtu elastība un tajā pašā laikā, uh, lai MVU neteikt, jūs mūs iedzīsiet bankrotā. Tas ir smags jautājums, bet uh, mēs taču varam runāt arī par tādiem uh, smagiem, delikātiem jautājumiem, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Šodien daudz tika runāts par dzimumu dimensiju. Vai jūs varētu uh, sniegt man tādu detalizētāku uh, statistiku par Eiropu, apvienotajā karalistē? Uh, un īrijā tie ir apmēram 60 pret 40% sieviešu un vīriešu, bet tas varētu būt atšķirīgi citās valstīs. Gribēju to vienkārši uzzināt. Paldies. Paldies. Evelīna Rēgner, lūdzu. Thank you very much. I mean, it's good that we... Liels paldies! Tas ir ļoti labi, ka mēs par šo jautājumu šodien šeit runājam, par privātās un darba dzīves savietojumību, ka šis priekšlikums šobrīd mēs uh, runājam par tiešām tādiem reāliem taustāmiem uh, tematiem, un atsaucoties uz Slovākijas piemēru, kas tika sniegts, eh, tas ir tieši eh, tāpēc, kāpēc es gribu uzsvērt, cik svarīgi ir, lai būtu tāds vispārējs ietvars eh, aprūpas profesionalizācijai un atzīšanai, un jāņem vērā arī prasmes un karjeras veidošanas iespējas. Tātad šeit ir politiski jārīkojas gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Tagad mans konkrētais jautājums. Formālās aprūpas sniedzēji bieži vien 50% uh, no um, samaksātā ietur un uh, šiem faktiskiem aprūpētājiem samaksā tikai pusi no tā. Vai ir kaut kāds veids, kā mēs varētu ierobežot šo te uzņēmumu alkatību? Mr. Martin? Merci. Matānkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdātais kundze. Paldies par prezentācijām. Tās bija ļoti interesantas. Uh, varbūt, ka es uh, nedaudz te uh, sagraušu šo pozitīvo ainu. Jā, nu, mums katram ir savas pretrunas, savi konflikti, mums ir jārūpējas par ģimeni, bieži vien tās ir sievietes, kas to dara, bieži vien tās ir uh, um, sievietes arī, kas uh, strādā lauksainiecības uzņēmumos, un tad mēs uzdodam sev jautājumu, kādā sabiedrībā tad mēs vēlamies dzīvot, kādu vēlamies to veidot. Un es atbalstu šo iniciatīvu, pat ja tā ir nepietiekama, tā ir jāuzlabo, bet uh, es katrā ziņā piekrītu tam, kas tika teikts. Bet sabiedrības izvēle ir, kādu modeli mēs vēlamies Tātad eh, vai nu mēs eh, eh, sakām, ka tas viss ir pretrunā komisijas mērķiem, tas, kas tiek piedāvāts tagad Eiropas komisijas un padomes un valstu politika, tā ir valstu politika, ir kā uh, samaksāt pēc iespējas mazāk darba ņēmējiem. Uh, sociālais modelis tiek uh, saukts par izdevumiem, par slogu, par sociālo slogu. Uh, Tātad tur arī ir pretrunas. Diemžēl uh, direktīva par uh, darbinieku nosūtīšanu kavēs uh, uh Austrum Eiropas valstu darbiniekiem uh, braukt uz Rietumu Eiropu un strādāt tur. Nu, neaizmirsīsim, ka arī uh, Austrum Eiropā cilvēkiem ir ģimene un ir jārūpējas par saviem ģimenes locekļiem. Nu, Ko tad mēs darīsim, tad, kad būs jābalso par budžetu? Vai mēs būsim uh, dāsni, sakot, ka tā tas nevar turpināties, ir miljoniem cilvēku, kas ir atstāti novārtā, um, un tas ir sociālais modelis, ko mēs taču vajadzētu aizstāvēt, un tad es uh, jautāju, vai padome. Uh, uh, pieņems to, ka šīs jaunās tiesības uh, pienāks arī grieķu tautai. Viņiem ir nolaupīts viss līdz ādai, uh, jā, krekliņš un, un apakšbiks ir atstāts, bet tas arī ir viss. Kā tad ir ar šo te liekulību? Kas tas ir? Kā tas var būt? Es to gribu, bet kurš maksās? Jautājums ir, kurš par to maksās? Tā nav agresijas pret jums nevēršos, jūs uh, arī um, pārstāvat darba devējus, lauksēmniekus, tie būs uh, pirmie, kas te nāks un teiks, mēs maksājam pārāk daudz, mēs pārāk daudz no, maksājam nodokļus. Startautiskie uzņēmumi maksā daudz uh, mazāk, bet, nu redziet, uh, sociālā politika tas dārgi maksā. Uh, Un mums arī ir jātiek galā ar pašiem savām pretrunām, kādus modeļus mēs, kādu modelu mēs vēlamies savās valstīs. Pie mums Francijā prezidents, kas uzvarēja, tas nebija ļaunākais, bet tas ir tas, kas solīja um, nodokļu samazinājums cilvēkiem. Kurš tagad visvairāk samazinās nodokļus? Uh, Eh, vai tas ir mūsu sociālais eh, modelis. Eh, tātad, ja mēs aizvien vairāk solām samazināt šo slogu un nodokļus, kurš tad maksās? Vai mūsu grieķu kolēģi, piemēram, varēs izmantot šo jauno likumu? Esmu pārliecināts, ka nē. Esmu pārliecināts, ka viņiem teiks, nē, nē, nē, vispirms samaksājiet baza, parāds un tad skatīsimies. Es vienkārši gribēju to pateikt, jo no vienas puses dzirdu lieliskas lietas, bet es zinu arī kādu liekulību šeit uh, valda. Ir pilsoniskā sabiedrība, kas saka, vai kādas jums skaistas idejas, man patīk jūsu sauklis, labāku dzīvi. Visām ģimenēm, jums ir taisnība, visām ģimenēm, visām 28 dalībvalstīm, mums visiem kolektīvi ir jāizvēlas. Un tas notiks 2019. gadā. Thank you, Mr. Hetman. Yes, Hetman kungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Izmantoju taustinu slodzi, jo uh, es runāšu poļu valodā. Jā, drīkstu. Nu, tad droši vien visiem būs jāizmanto šīs austiņas, izņemot uh, profesoras kundzi no Polijas. Labi, paldies. Uh, visiem viesiem par prezentācijām. Ārkārtīgi interesantas tās bija. Bagātina arī mūsu diskusijas parlamentā, komitejās. Un praktiski visi, nu, ar burtiski vienu diviem izņēmumiem, atzīst uh, šīs idejas par labu mēs esam. Un, um, viedokļi ir ļoti pozitīvi arī darba devējiem. Mēs šo atzinumu esam diskutē, izdiskutējuši ar diviem darba devējiem no Polijas, un viņi pilnībā piekrīt šīm idejām. Vienīgais jautājums ir par detaļām. Un runājot par detaļām, teikšu, ka parlamentam detaļas vienmēr ļoti nozīmīgas. Runājot par privātās profesionālās dzīves apvienošanu, nevajadzētu aizmirst ne par vienu detaļu. Es arī pats esmu tikko kļuvis par tēvu. Un um, tagad mēs apspriežam uh, bērnu aprūpas atvaļinājumu, ko var paņemt gan māte, gan tēvs. Un nu, es tagad domāju, kāds šeit ir mūsu mērķis. Mērķis taču ir, lai pēc iespējas labāk būtu bērnam uzreiz pēc uh, piedzimšanas. Tātad uh, ir jāsniedz šim bērnam atbalsts tieši dzīves sākumā. Vai tas ir mērķis? vai arī mērķis ir pārliecināties, ka tēvi uzņemas atbildību un aprūpi Uh, attiecībā uz viņu bērniem. Jūs piekritīsiet, varbūt ne visi tēvi vēlas šo iespēju izmantot. Un tad šis aprūpes periods praktiski netiek izmantots, un tas bērnam kaitē. Es uzskatu, ka šeit mūsu uzmanības centrā jābūt tieši bērnam, nevis vecākiem. Lieta tāda, ka tās ir detaļas, bet ārkārtīgi svarīgas detaļas, kurās būs jāiedziļinās. Jautājums ir arī par darba devēju informēšanu. Es pats uh, pazīstu darba devējus kuri bez regulām, bez likumdošanas spiediena ir gatavi un ievieš elastīgus darba apstākļos, jo viņi apzinās, ka šādi darba kvalitāte uzlabojas. Tāpat svarīgākais šeit varbūt ir izglītot tieši darba devējus. Ja viņi ticēs, ka tā būs labāka viņu uzņēmumam, tad viņi būs gatavi vairāk ieguldīt, eh, ievērot arī noteikumus, eh, īstenot regulas un atbalstīt gan eh, jaunas māmiņas, gan arī tēvus. Tad arī sniegt palīdzību vecākiem cilvēkiem vai arī cilvēkiem īpašām vajadzībām. Arī šiem cilvēkiem bieži ir aprūpas vajadzības, un um, daudzās valstīs uh, iestādes nepiedāvā attiecīgu ietvaru, lai apmierinātu šīs vajadzības. Tātad uh, mūsu darbs principā ir vienkārši jāizvērtē juridiskā situācija, jāizskata sociāla, ekonomiskie, finanšu uh, aspekti, un, ja novērtējums būs labi veikts, tad mums eh, būs viegli vienoties par izcinājumu. Paldies, es eh, redzu, ka divi kolēģi vēl vēlas izteikties, un tad eh, došu vārdu ekspertu panelim. Nākamais runātais tagad. Jā, es ne, negrasījos runāt, bet es iedvesmojos no iepriekšējā franču kolēģe. Es uh, neesmu pret sociālo un ekonomisko uh, politiku. Es uh, eh, skatu, ka, ka vienkārši kā labāka ekonomikas politika nedaudz apspiež sociālo politiku, jo tad labāks sniegums ir ekonomikas politikai, jo mazāk varam atvēlēt sociālajām lietām. Nu, tā ir tāda problēma, kura nu, reāla. Es tagad esmu izskatījis uh, visu šo palīdzību, ko ģimenes locekļi var sniegt. Un uh, šī palīdzība ir uh, daudz. Um, solīdāka, daudz uh, īstāka par to, ko valsts var piedāvāt. Nu, ka noteikti jāatzīst uh, šis ģimeņu ieguldījums sociālajā politikā. Nu, un, protams, uh, ja palīdzība tiek sniegta ģimenē, tas arī izmaksā lētāk. Tātad palīdzība ģimeņu ietvaros uh, Eh, tas ir daudz labāks risinājums arī psiholoģiskā līmenī. Un tas palīdz attīstīties arī mūsu ekonomikai. Lūk, tāds secinājums. Nesen tika veikts pētījums eh, par šo tēmu, un es nezinu, vai eksperti piekritīs secinājumiem, bet Francijā situācija ir tāda. Daudz cilvēku nemaz nepieprasa uh, eh, uh, atalgojumu, bet gan uh, ļoti satraucas par pensijas tiesību zaudēšanu šādā aprūpes perioda, perioda garumā. Tātad pirmais, ko mums vajadzētu izdarīt, garantēt viņiem šīs pensiju tiesības. Ja nē, tad šī aprūpētāja. Uh, un nu, saka, es varētu nesaņemt algu un uh, uh, sniegt šo palīdzību noteikta laika posmā, bet es to nedarīšu, jo es zaudēju pensijas tiesības. Un nu, strādājot, tagad es uzkrāju šo pensiju, un pensija man būs ārkārtīgi vajadzīga. Lūk, um, tāda ir šī situācija, un uh, ņemot vērā demografisko situāciju, mēs redzam, uh, pensijas vecums tiek visu laiku uh, pabīdīts uz augšu, līdz ar to eh, izjūg šis līdzsvars un cilvēki, kam ir 62, eh, 63 gadi, kas agrāk bija jau brīvi un kas šodien vēl strādā. Nu, lūk. Es domāju, ka vismaz Francijā mēs runājam par šo situāciju un eh, ejam uz priekšu, vajadzētu to darīt arī Eiropā. 1. Nu, jūlijā Francijā mm, tiks attīstīta jauna sistēma, par ko tagad nestāstīšu, bet uh, uh, šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uh, viņam ir iespēja pieteikties uh, valsts palīdzībai. Un uh, ģimenes loceklim, kas strādā un sniedz palīdzību atkarīgai personai, uh, Uh, var saņemt kompensāciju no valsts par šīs palīdzības sniegšanu, jo valsts apzinās, ka citādi šai personai būtu jāsniedz institu institucionāla palīdzība, kas izmaksātu dārgāk. Un lūk, tieši šādi kompromisi, šādi risinājumi man šķiet ļoti vērtīgi. Labi, paldies, Kunevas kundze. Jums tagad vārds, jūs esat pēdējā runātāja. Lies, paldies. Un tiešām prieks par šo diskusiju. Es uh, uzklausīju šos jūsu priekšlikumus un uh, es uh, izlasīju, protams, arī priekšlikumus mūsu ziņojumā par mājās sniedzamo palīdzību pagājušā gada tapa šis priekšlikums un daudz, kas saskan tajā, ko es lasu ziņojumā un dzirdu šodien no kolēģiem un ekspertiem. līdzsvars starp um, profesionālo un privāto ģimenes dzīvi ir svarīgs vispirms sievietēm. Un šeit parlamentā tieši sadarbojoties nodarbinātības un sieviešu tiesību komitejām, mēs varam panākt vislabākos rezultātus. Es uh, esmu bijusi referente no sieviešu tiesību komitejas, un es varu apgalvot, mans darbs nebūtu bijis tik veiksmīgs bez mm, sadarbības ar nodarbinātības komiteju. Tas tā ir. Jautājums ir ļoti relevants, skar ļoti daudzus cilvēkus. Un ja mēs nesadarbojamies mūsu starpā, tad eh, mums, mums vienkārši neizdosies eh, panākt vislabākos iespējamos rezultātus. Paldies jums! Tad uh, varbūt uzklausīsim arī nodarbinātības ģenerāla direktorātu, ja kāds vēlas izteikties. Lūdzu. Jūs esat divi pārstāvji no komisijas, nu tad viens no jums varētu izteikties. Citādiem ekspertiem nepaliks laika. Komentāri no komisijas. Lūdzu. Paldies, Manela Galinka no Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvišu abus direktorātus eh, tagad eh, savā mm, komentārā. Paldies visiem par konstruktīviem komentāriem. Privātās profesionālās dzīves apvienošanas pakotne risina profesionālās dzīves eh, izaicinājumus. Uh, arī uh, nabadzības izaicinājumu. Daudzas sievietes tieši um, vecākā gadgājuma sievietes pēc uh, pauzes un prombūtnes no darba tirgus uh, pakļautas nabadzības riskam. Arī jāņem vērā demografiskās izmaiņas mūsu sabiedrībā un uh, tāpēc arī tāpēc šis priekšlikums, kas iezīmē zināmas tiesības un um, pasākumus. Piemēram, Eiropas Savienībai nav kompetences uh, barna aprūpei mm, vidē vai ilgtermiņā, bet mēs esam paredzējuši ESIF finansējumu uh, labākai datu apkopošanai un uzraudzībai un arī līmeņa atzīmes uh, bērnu aprūpēji esam paredzējuši. Eiropas semestris arī tāds instruments, ar kura palīdzību varam šo jautājumu risināt un ko arī darām pēdējo gadu laikā. Varbūt par atsevišķiem komentāriem darba dzīves, darba un privātās dzīves līdzsvars ir raksturojams ar taisnīgiem darba apstākļiem vīriešiem un sievietēm. Uh, Tātad dzīmumu vienlīdzībai šeit ir liela nozīme. Tas būtu interesanti gan valsts ekonomikai, gan eh, valsts labklājībai. Un uh, izmaksu labumu analīze rāda, ka izmaksas uh, būs uh, zemākas par uh, gūtiem labumiem. Uh, Tātad valstis varēs labāk attīstīties, iet uz priekšu. Bet, lai to panāktu, sievietes jāiesaista, jāintegrē darba tirgū. Un tad mēs uh, esam izskatījuši jautājumu, vai garāki atvaļinājumi ir racionāli. Nu, filosofija tāda, ja jūs, uh, jo garāks atvaļinājums, jo ilgāk jūs esat prom no darba tirgus, un jo mazāk iespēju jums ir atrast darbu vai veidot karjeru. Nu, tātad arī mēs ierosinām uh, ierobežot atvaļinājumus, bet, bet mēs zinām, ka mūsu ierosinātais um, um, atvaļinājums ir minimāls, kas obligāti jāgarantē, bet dalībvalstis var iet tālāk, ja to vēlas, un noteikti um, garāku atvaļinājumu. Un tad, protams, arī uh, gan sievietes, gan vīrieši var izmantot šo atvaļinājumu un kādā veidā viņi to sadala, nu, tas ir brīvprātīgi skatāms. Mums pagadām vēl nav ilgtermiņa salīdzināmo datu par uh, ilgtermiņa aprūpi, bet mēs strādājam pie datu vākšanas. Atvaļinājumi, ko mēs piedāvājam, nav obligāti ņemami. Tas ir izvēles jautājums. No bērna perspektīvas mēs redzam, ka bērna kognitīvā attīstība būs labāka, ja abi vecāki piedalās aprūpē un bērna uh, eh, audzināšanām. Tātad tēviem arī vajadzētu būt iesaistītiem. Tas arī viss no komisijas puses. Paldies! Paldies! Un tagad mūsu eksperti Igimonos kungs īsa piezīmē. Nu, centīšos, centīšos. Paldies par labiem jautājumiem. Piecas dienas, ja šis minimālais atvaļinājums, nu, mēs gribētu redzēt vairāk. Pastāv valstis, kurās šāds atvaļinājums vispār nepastāv. Mēs ilgi esam cīnījušies ar um, maternitātes um, atvaļinājuma direktīvu. Nu, tagad mums ir šīs piecas dienas. Pavadošā rakstā ir izskaidrots, uh, uh, ka uh, piecas, piecu dienu atvaļinājums praktiski neko neizmaksā, ņemot vērā neierašanos darbām darbā ne, neierašanās statistiku. Droši vien tāpēc ir uh, pieņemts šāds lēmums. Protams, visam šiem elementiem jābūt atspoguļotiem sociālo tiesību pīlārā, bet mēs runājam ar Pasaules veselības organizāciju un Santē, tātad veselības ģenerāldirektorātu, lai runātu par integrēto aprūpi kurā tieši bērnu nostāda uh, sistēmas centrām. Un tad daži elementi skatīt paralēli daudzos līmeņos. Gribēju pievērst jūsu uzmanību šim faktam. Uh, tad uh, palīdzības sniegšana ģimenēs. Ļoti laba pieeja. Un tad nevajadzētu vienkārši aizmirst par uh, cilvēkiem, kas šo aprūpu sniedz, un īpaši par jauniešiem, uh, kas ir jaunāki par 18 gadiem, kas arī bieži strādā šajā jomā. Un tad īstenībā sākot ar sešiem gadiem katrā klasē var atrast barnus, kas uh, sniedz palīdzību mājās. Un padomājiet par šo aspektu, kas ir tomēr nedaudz satraucoši aprūpētājiem mēs eh, piedāvājam šobrīd tiešsaistes eh, eh, palīdzību kvalifikācijas uzlabošanai. Mēs vēlamies arī certificēt iegūtās zināšanas. Pagaidām mēs cenšamies šo ideju attīstīt un saskaramies ar pretestību, bet tas ir kaut kas, ko plānojam darīt nākotnē. Uh, Mēs sadarbojamies arī ar eh, nodarbinātības eh, ģenerāla direktorātu, runājot par ilgtermiņa aprūpi un par eh, aprūpētāju darba kvalitāti un pieejamību. Kā teikt, 75% no aprūpētājiem sie, Eiropā ir sievietes, tātad dzimuma vienlīdzība ļoti svarīga. Ziemeļvalstīs eh, īstenībā sieviešu ir 50-55%, Austrumērā, Vidusjūras reģionā, nu tur absolūtais vairākums ir sievietes. Kā pārliecināt uzņēmumus? Un eh, tas ir pēdējais, ko es teikšu, es apsolu. Lielbritānija ir organizācija Employers for Carers, tātad, um, kurš uh, nodarbina aprūpētājus. Un Lielbritānija mm, ļoti daudz strādā pie šī jautājuma, un, teiksim, British Telecom kompānija ir sapratusi, ka šādi kompānijā var īstenībā vairot savu peļņu, līdz ar to ļoti aktīvi pie, pie, pie tā tiek piestrādāts. Labi, paldies, uh, un Botraman kungs, paldies, es um, uh, rēģēšu tikai uz to svarīgāko, proti par izmaksām, kurš uzņemsies šīs izmaksas. Man interesē uh, šo uh, līdzstrādājošo partneru status un uh, kā pasargāt sievietes um, ar šo statusu lauksāmniecības sektorā lauku reģionos. Tad vajadzētu parūpēties par statusu uh, īpaši šīm sievietēm, par to, lai um, aprēķinātu veicamas iemaksas un lai piedāvātu pakalpojumus uh, ko sieviete saņems par šiem iemaksām. Beļģijā nesen tika ieviesta tāda čeku pakalpojumu sistēma. Mm, ģimene maksā, mm, ja tai nepieciešama palīdzība, bet maksā mazāk, teiksim, 5 eiro, nevis 9 eiro, kas paredzēta likumā, pārējo palīdz uh, nosekt valsts. Tas palīdz apkarot nedeklarēto melno darbu. Un uh, uh palīdz arī valsts uh, kasai, jo tiek iekasēti nodokļi ar šīs sistēmas palīdzību. Tātad uh, ekonomikā var attīstīties, uh, ģimenēm tiek palīdzēts un uh, nedeklarētais darbs uh, tiek apkarots. Tas ļoti labs līdzsvars un varbūt šo sistēmu varētu izmantot kā paraugu. Uh, Labi, Kotovskas kundze, lūdzu, profesori Kotovskam. Es ļoti novērtēju šo iniciatīvu. Bet mēs visi saprotam, ka nepieciešams vairāk datu. Dati par aprūpējamām personām un aprūpes uh, ilgtermiņa ap, aprūpi un kvalitāti nav pieejami. Tātad mums šie dati ir vajadzīgi. Statistikas iestādēm vajadzētu ievākt informāciju par visu, kas saistīts ar aprūpi. Un tā vajadzētu likt statistikas uh, birojiem ievākt šo informāciju. Mēs jautājam par aktivitātēm, kas saistītas ar ekonomiku, bet uh, aktivitātes, kas saistītas ar aprūpi, tikpat svarīgas. Nu, tā kā beidzot jāievāc arī šāda informācija. Bija jautājums par ģimenēm ar uh, bērniem invalīdiem. Uh, Teikšu dažus vārdus par situāciju Polijā. Nu, pieeja šobrīd tāda diezgan sadrumstalota. Veselības ministrijā atrodama dažādi at, da, atsevišķi informācija, arī sociālo lietu ministrijā un uh, izglītības ministrijā, bet viņi strādā atsevišķi, nestrādā kopā. Un īstenībā visvairāk dara tieši vecāki. Un vecāki cenšas eh, apvienoties organizācijās, izveidot, es nezinu, tādus kā fondus. Bet valsts nedara pietiekami daudz, lai palīdzētu šādām ģimenēm. Un pēdējais. Uh, vecāku atvaļinājuma, tad individuālās tiesības uz vecāku atvaļinājumu. Mēs uzskatām, ka abiem vecākiem ir jāiegulda šis laiks, lai komunicētu ar bērnu. Un tieši data liecina, tieši, ka tieši uh, tēvu uh, līdzdalība šajā procesā ļoti uzlabo bērnu attīstību. Un, protams, arī palīdz um, atvieglo um, mātes uh, lomu te visam pēdējais vārds. Kad uh, vecāku atvaļinājums uh, seši mēneši polijā tika ieviests, darba devēji nemaz nebija pret šādu atvaļinājumu. Tad īstenībā pretestība nenāk no darba devējiem. To mēs noskaidrojām pirms diviem gadiem. bet šis pasākums noteikti palīdz mainīt darba devēju mentalitāti. Līdz ar to nevajadzētu atstāt novērtā šo aspektu. Thank you and... Paldies. Un tagad pants Ērī kundze jums vārds. Paldies. Es uh, uh, paturpināšu jūsu uzsākto. Individuālās tiesības uz atvaļinājumu. Man šķiet, ka tas arī tāds ļoti elastīgs risinājums. Nevajadzētu varbūt ņemt pilnu laiku uzreiz, jo runa ir mm, par laiku līdz bērna 12 gadiem. Tad varbūt var vairāk kārt izņemt četrus mēnešus, un to vecāki varētu atļauties. Un, nu, jautājums ir arī par atalgojumu atvaļinājuma laikā. Atalgojums jānodrošina un adekvāts atalgojums. Un citādi, protams, eh, vecāki nevarēs to atļauties. Un tad arī dzimumu vienlīdzībam, jo, uh, lai samazinātu zaudējumus ģimenes budžetam, parasti uh, tieši mātes paliek ar bērniem uh, Tā tam nevajadzētu būt. Piecas dienas, nu tas ir mm, labs izējas punkts. Mēs arī domājam par 12 mm, dienām. Teiksim, ja cilvēkam hroniska slimība un regulāras vizītes pie ārsta, tad nu, tas var būt viena diena mēnesī, tātad 12 dienas gadā, aptuveni ar šādu motivāciju. Bet uh, vajadzētu uh, paskatīties uz situāciju katrā dalību valstī un kas tur ir pieejams, un padomāt par garāku periodu. Un, protams, arī sociālais nodrošinājums um, ir tāda lieta, kas jāgarantē sievietēm. Nu, es saku sievietēm, kaut arī domās sievietes un vīriešus, bet nu, tradicionālāk tā kā skan, protams, sievietes. Ļoti bieži ne sievietēm, ne vīriešiem vienkārši nav cita risinājuma. Viņi, viņam jāpaliek ar bērnu, ir dažādi neparedzēti apstākļi, viņi, viņi attiet no darba tirgus un pēc tam ārkārtīgi grūti atkal reintegrēties. Un par pakalpojumu sniegšanu. Mēs daudz runājam par struktūrālo fondu izmantošanu pēc 2020. gada. Mums ir uh, um, ex ante uh, nosacījumi 9192 par uh, tā saukto institucionalizāciju. Vajadzētu šos ex ante nosacījumus paturēt visos struktūra fonda noteikumos attiecībā uz uh, bērnu aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, profesionālās un ģimenes dzīves apvienošanu un visu, par ko mēs šodien runājām. Un citādi sievietēm nebūs citas izvēles, un viņas, protams, izvēlēsies mm, bērnu. Bet ir jādomā par daudziem citiem faktoriem - pensija, kā jau izskanēja, iztika, uh, iemaksas sociāla, sociālajā sistēmā, ka jādara tas viss uh, iespējamu. Paldies! Paldies uh, visiem ekspertiem par jūsu komentāriem. Diskusija bija aizraujoša, saistoša. Tik pieskarts uh, visam no cilvēku tiesībām līdz nodokļiem. Un tik tiešām noderīgi bija uzklausīt visus komentārus, tas arī bija ļoti aizkustinoši mums visiem komitejām. Lielas paldies vēlreiz par komentāriem, piezīmēm, idejām. Nākamreiz tiksimies komiteja 12. jūlijā. Paldies!